Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi, esam sākuši šo sanāksmi. Nav iesniegti nekādu iebildumu vai ierosinājumu par darba kārtības grozījumiem. Un kurš vēlas uh, kaut ko piemetināt? Odīkungs, lūdzu. Pitē, Odīja. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par 191. panta interpretāciju. Mums nav nekas, nekāds iebildes, lai būtu viss demokrātiski.